um, norādīt, ka vakardienas rekomendācijas, apsīdās rekomendācijas nav iesniegtas, tad šo pēcpusdienu vēl par to būs jārunā. Ja mēs izteiksimies īsi, tad esam aprēķinājuši, ka bez 15.6. mēs varētu uzsākt koordinātoru sanāksmi. Tad, nu, lūdzu, atturieties no izteikšanās vairākas reizes, izsakieties pēc iespējas īsāk visas dienas garumā, un tādējādi mēs visu paspēsim. Uh, koordinātoru rezultāti februārā darba kārtības pieņemšana, tad visi lūgumi no politiskajām grupām ir iesniegti, izņemot 0015 nu, par Donānu Nacionālo parku. Tas ir pārcelts uz mārtu un aizstāts ar lūgumu rekstu 0841 S&D lūgums. 0573 lūguma raksts pievienots Mārta plenārsēdēji un arī maratona mērs tiks uzaicināts uz mūsu sanāksmi. Viens lēmums ir pieņemts 0841 lūgumraksts sakarā, jo bija steidzam par to jālēm, ja esam lēmuši lūgt informāciju no Francijas iestādēm un komisijas par pārējām rekomendācijām, tad, kā es teicu, mēs runāsim šodien. Aicinu izteikties ļoti īsi lai mēs varētu organizēt koordinācijas sanāksmi pēc uh, pēdējā darba kārtības punkta šo pēcpusdienu 5.45. Es ceru. B, items, be... B jautājumi tie būs rakstiskajā uh, protokolā par um, misiju uz Vāciju, lai es saksiju. Tad arī tur ir izskatīta programma un aicinu kolēģus uh,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 The... Otra faktu savākšanas vizīte būs Famagustā, Kipra, divas dienas maijā. Tālāk uzklausīšana par Brexitu 1. februārī. And, uh, been... Pēcpusdien. Un tad Lībeto organizēs kopā ar šo komiteju. Tad mēs organizēsim to kopā. Esmu daudz pie tā strādājusi. Par uh, ECI uzklausīšanu organizējam to kopā ar AFCO. Vakardienas koordinātori arī pieņem zināšanai uh, darbkārtības projektu par pētniecības programmu. Esam lēmuši paturēt sarakstu, kā tas ir piedāvāts iepriekš, un tad ir zaļo izmaiņas aizstāt vienu pētījumu ar pētījumu par pārtiks marķējumu, pārtikas vielām, kosmētikas marķēšanu. Tad, tad tas ir apstiprināts. Tad vēl viens mutiskais jautājums, rezolūcija arī, eh, kas ir saistīta tieši ar strādājošo aizsardzību un arī par pagaidu nestabilu nodarbinātību. Valinas kundze, pateicoties jums, jūs tiešām glābjat šīs komitejas reputāciju, jūs esat lē, lēmusi doties uz Pēru, uz Līmu, tur piedalīsies arī Renāta Vēbera. Tad vismaz esat divi, kas varat informēt par procesa lūguma rakstu sakarā. Vēlreiz liels paldies par to, ka darbat šo darbu. Tālāk par 2019. gada um, programmu koordinatori var iesniegt uh, arī savus priekšlikumus ECI darba programmai līdz 29. janvārim. Tad arī tika apstiprināta ideja par to, ka tiek uzaicināti īsajai mm, locekļi uz lūguma rakstu komiteju, kad uh, tiek skatīti interesējoši jautājumi. In other words, the foreign account tax. Par fātku. Tad, nu, šīs fatka jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir nolikts uz, atlikts uz vēlāku laiku. Un tad arī tika lemts vakardien koordinatoru sanāksmē arī um, palikt kontaktā un prasīt ātru atbildi. Ļoti svarīgi, lai viņi atgrieztos ar atbildi par to, kā tad turpmāk strādāt. Un visbeidzot, koordinatori arī sniedz informāciju rakstveidā. Un tas arī viss. Tagad sāksim ar balsošanu. Nē. Es vēl arī tad uh, sniegs dažus paziņojumus. 10.30 uzņemsim desmit uh, Marokas deputātu delegāciju. Viņi ieinteresēti lūguma rakstu komitejas darbā. Tad viņi arī piedalīsies pusdienu pārtrauk, uh, pusdienās, un tad varēsiet turpināt arī savas sarunas ar viņiem iesat interesēti. Tad šorīt mēs arī sveiksim arī Austrijas grupu zaļie lauksaimnieki, kas arī ir interesēti mūsu komitejas darbā. Un tagad o, izvelciet savus balsošanas kartiņas. Thank you. of the Grand Coup. <laughs> Not yet, but you started. okay. Okay, okay, let's go. Welcome, Mr. Vila. Sveicam Vīlenkungu, lūdzu ielieciet balsošanas kartiņu, tas jau ir izdarīts, ļoti labi, sākam balsot. Tātad īs rezolūcijas projekts par uh, minoritāšu uh, diskriminācijas apkarošanai es uh, dalībvalstīs trešais citāts par pret atturas pieņemts. Sastais. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas pieņemts. 20 pār pret atturas pieņemts. Apsvērums F. Divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par atkrīt. Tas atkrīt pareizi. O apsvērums arī divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Tad ejam tālāk. 11. punkts par pret atturas pieņemts. 12. punkts. Pirmā daļa. Pirmā daļa par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 and let's close the vote. It has been approved. And the second part? Otrā daļa. In favor? Par. Pret. Atturis norēdīts. So, now the rest falls on that. And we go. Pareiz atkrīt. Pārējiem pie 14. Atkrīt, jo tas tik norēdīts. Tagad 14. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. punkts. Divas daļas pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 16. punkts Atsevišķi balsojums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad daļī, dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Labi, tad pārējais atkrīt, un tad tagad 17. par, pret pret, atturas. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 17, paragraph 17. 17. And we close the vote and it has been approved by one. Tātad apstiprināts ar viens balss atšķirību. Lieliski, ka pārbaudījām. Un tad ir mutiskais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 18. par? Pret? Atturas. Pārbaudam arī to. Open the vote. Sākam balsot. And we close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts divās daļās. Pirmā daļa lūdzu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un gala balsojums, un to darām elektroniski. Close the vote. And it... Beidzam balsot pieņemts. Labi, paldies. Thank you for that. And we move to the opinion on... Un pārējiem tagad pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Mm, jā, arī kungs ir šeit. Lieliski vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Room, Before we give the floor to Jarek, could everybody that intends to leave the room do it as discreetly as and elegant? Lūdzu, pametiet zāli pēc iespējas elegantāk un klusāk. And that's it. Jarek, the floor is yours. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, cik ļoti svarīgi diskutēt par uh, šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu šai mūsu komitejā. Arī AFKOP piedalīsies ziņojumā un arī kultu komiteja sadās otru atzinumu. Piedāvājums jaunai regulāja pār Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir pieņemta 13. septembrī 2017. gadā. Te tiek noteikts vispārīgs arī pārskats par regulu ar galveno mērķi padarīt šo iniciatīvu daudz pieejamāku uh, Uh, netik noslogota birokrātisku, lai arī vieglāk varētu izmantot to uh, dažādi dalībnieki un lai šo iniciatīvu varētu pilnībā izmantot. Atgādinam, ka šis ir instruments, lai stiprinātu debates. Pilsoņu iniciatīvas mērķis bija tuvināt pilsoņus Eiropas Savienībai. Un arī tad pal vēlamies palielināt pilsoņu Uh, skaitu, kuri piedalās šajā iniciatīvā. Tad komisijas priekšlikums arī saskana ar mūsu atzinumu, ko sagatavojam pagājušā gada jūlijā. Esam ļoti priecīgi par šo. Ja jūs uh, tā uzmanīgāk skatīsieties, tad redzat, ka mūsu komitejas ekskluzīvā kompetence aizsargāta noteikumā 54. Tālāk komisijas priekšlikums par to daži vārdi. Te ir vairākas lietas. Uh, Es tomēr uzskaitīšu galvenās. Vispirms eh, tiks uzlabota reģistrācijas procedūra, lai būtu arī iespējams daļai iniciatīvas eh, reģistrēt, tad arī būs arī Eiropas komisijas pārvaldīta tiešsaistes uh, iniciatīvas platforma, būs arī helpdesks iniciatīvas organizatoriem. Tad būs arī centralizēts uh, tiešsaistes uh, eh, paraksts savākšanas sistēma, arī to visu pārvaldīs Eiropas komisija. Un ir arī priekšlikums samazināt minimālo dalībnieku vecumu slieksni, to samazināt līdz 16 gadiem. Cerams arī, ka. Kā panāksim lielāku arī iniciatīvas uh, dzīves cikla uh, elastību. Viņi var izvēlēties datumu, ar kuru sākot, tad var skaitīt parakstu savākšanas termiņu. Cerams, ka šī jaunā sistēma vienkāršos datu prasības arī uh, parakstītājiem. Uh, Cerams, ka būs lielāka caurskatāmība, kā arī būs plašāka informācija par šo. Cerams, ka arī šie caurskatāmība attieksies arī uz iniciatīvas finansējumu. Man prieks arī ir uh, atzīt, ka visi šie punkti tiek izstrādāti, lai sasniegtu iniciatīvas uh, Uh, efektivitāti un lielāku potenciālu. Mums jau arī bija līdzīgas idejas. Mūsu pirmajā lūguma raksta atzinumā pagājuši gadu. Man ir prieks, ka šī ka Eiropas komisija mūsu idejas ir iekļāvusi savā priekšlikumā. Paturēsim prātā, ka 14. pāns priekšlikumā par uh, publisko uzklausīšanu arī tur ir atrunāts Eiropas parlaments. Un, uh, Mūsu komitejai būs ekskluzīva kompetence šajā jomā. Es domāju, ka uz to arī mums īpaši būtu jā, jāpievērš, jā, tam būtu īpaši jāpievērš uzmanība. Kā es raugos uz šo priekšlikumu? Kā jau es teicu iepriekš, Eiropas komisijas priekšlikums ir iekļaujošs, tomēr es uzskatu, ka mēs vēl to varam uzlabot, uzlabot tur esošās idejas, kā lūgumrakstu komitejai mums ir ekskluzīva kompetence, lai mēs varētu uh, arī tad izvēlēties uzklausīšanas tēmas. Atzinuma projekts gan būs daudz plašāks. Arī runājot par procesuālo un tehnisko vienkāršanu šajā iniciatīvā. Priekšlikums ļoti labs. Un ideja arī ir ļoti laba par to, ka komisija ir iekļāvusi formulējumu balanced hearing ar dažādām iesaistītajām pusēm. Uh, Uzskatu, ka uzklausīšana jāorganizē Eiropas parlamentam un komisijai jātiek uzaicinātai uz uzklausīšanām. Trīs institūciju pārstāvi no parlamenta komisijas padomes, tad arī citas iesaistītās puses konsultanti ir iesaistītās interesētās puses. Visiem ir jāsniedz iespēja piedalīties uzklausīšanā. I believe that uh, we should uh, increase the. Uh, Tālāk ir arī. Šī iniciatīva ir jāpadara arī redzamāka sabiedrībai. Tāds ir mans priekšlikums. Varbūt varētu organizēt arī plenārsēdē debatas par efektīvu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Un tad varbūt arī mēs varētu pieņemt rezolūciju šajā sakarā. Es domāju, ka vitāli svarīgi ir arī kompensēt organizatoriem uzklausīšanā un ekspertiem arī ceļošanas izdevumus. Tā jau tas notiek esošajās komitejas uzklausīšanās, nezinu, kādēļ to nevarētu piemērot arī iniciatīvai. Tad vēl vēlos norādīt, cik svarīgi ir uh, izveidot vienu vai vairākus uh, fiziskos kontaktpunktus dalību valstīs, lai sniegt nepieciešamās vadlīnijas. Uh, pilsoņu or iniciatīvas organizētājiem. Jāpaturprātā, ka ne visi izmanto internetu. Tomēr jābūt drošiem, ka visai sabiedrībai tiek nodota informācija par šo instrumentu. Uh, Ir jābūt tādai konkrētai fiziskai vietai, kur viņi var saņemt šo informāciju. Un tad vēl kāds ļoti pretrunīgs jautājums, ko gribu minēt. Par to runāju jau pagājušā gada atzinumā. ir acīm redzams interešu konflikts, ja runā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pašlaik tā ir ekskluzīva Eiropas komisija. Tās ir ekskluzīvas Eiropas komisijas tiesības izvērtēt pil, iniciatīvas pieņemamību komisija ir arī ekskluzīvas tiesības reģistrēt šīs iniciatīvas, un tad komisija ir lēmums arī, ir arī tiesības lemt par eh, kādu likumdošanas uh, aktivitāti. Viss ir komisijas pārziņā, un tagad komisija vēlas arī vēl organizēt uzklausīšanas. Es uzskatu, ka šeit ir runa par ļoti skaidru interešu konfliktu, šīs kompetences ir jāpārdala. Nezinu gan, kā to īsti panākt, jo es neredzu, kā komisija atteiksies no savām tiesībām, bet uz to ir jānorāda. Jānorāda, ka Kaut kas ir jādara, lai atrisinātu šo jautājumu, lai visas kompetences un pilnvaras netiktu koncentrētas vienās rokās. Paldies, tiešām man izklausās tas viss ļoti saprātīgi. Raudzīsim, ko par to teiks kolēģi. Ir ēnu referenti, Mici kundze. Thank you very much, Chair. Liels paldies priekšsēdētājiem. Es atvainojos, varbūt jūs nevarat sadzirdēt manu balsi, bet e, šī noteikti ir viena no iniciatīvām, e, kurai e, bija nepieciešams īstenot reformu. Es nedomāju, ka tā ir darbojasies veiksmīgi. Es nedomāju, ka pilsoņiem ir bijusi iespēja saņemt informāciju, kur viņi ir pelnējuši. Ir tikušas piedāvātas dažādas izmaiņas, un tās ir bijušas pozitīvas, bet es domāju, ka uh, mums būtu ievērojami jāuzlabo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tas būtu vērtīgs instruments un, un nebūtu gluži vienkārši iztērēts laiks un pāris gadus vēlāk mums ir jāatgriežas pie tām pašām problēmām. Es domāju, ka svarīgi arī turpmāk nostiprināt pilsoņu tiesības, lai mēs sajustu atšķirību. Un mums arī jāgarantē, lai um, birokrātija um, tiktu samazināta, jo pretējā gadījumā um, šī iniciatīva nedos rezultātu. Tātad, lai izteiktos pavisam īsi, es vēlētos galvenokārt koncentrēties uz to, ko sagaidu no šī ziņojuma. Viens, kas ir svarīgi, nepieciešamais parakstu skaits. Šobrīd tas ir viens miljons, bet ja mums ir simts tūkstoši parakstu, vai mēs ignorējam šādas iniciatīvas? Lai e, tas būtu efektīgi no izmaksu viedokļa un lai tas darbotos demokrātiski, ir jārod uh, risinājums, lai uh, tad, kad ir apkopots ievērojams skaits uh, parakstu, kaut arī nav šī robeža sasniegta, mēs tomēr kaut ko darītu. Komisija piedāvā, ka mēs varētu šo skaitu attiecināt uz uh, um, attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, bet ko tad darīt ar pilsoņiem, kas dzīvo citviet, ārpus savas izcelsmes valsts? Vai mēs viņus ignorēsim tālāk? Um, informāciju un palīdzību, kas tiek sniegt no komisijas puses uh, iniciatīvas organizatoriem, un jo īpaši, kas attiecas uz reģistrāciju uh, tiešsaistē un tūkošanas uh, pasākumiem. Es domāju, ka mums ir jāsaprot arī tieši, ko mēs uh, sniegsim kā atbalstu uh, šai te tūkošanai un reģistrēšanai. Tālāk ir vairāk svarīgi punkti, kas saistīti ar reģistrēšanu. Piemēram, iniciatīvas aptvērums, daļēji iniciatīvas reģistrēšana un uh, skaidrošana tādā gadījumā, ja tiek atteikts reģistrēt um, iniciatīvu. Šie aspekti nav pilnībā atrisināti, un tās ir nopietnas problēmas, ar kurām saskars pilsoņi. Nākamais, par ko vēlos runāt, ir iniciatīvas organizātoru grupa. Es domāju, ka dažas situācijas ir jāizskata, jo īpaši tad, kad juridiski, um, e, juridiskas personas vēlas iesaistīties ir jāsaprot, kā tas ietekmēs šīs iniciatīvas. Es domāju, ka mums ir nepieciešams labāk skaidrot šo punktu. Es arī priecājos par komisijas priekšlikumu, kas paredz sniegt organizatoriem fleksibilitāti, lai viņi varētu izlemt, kad sākt vākt šos parakstus. Tas ir pozitīvi. Tagad organizatori varēs grozīt iniciatīvu vai arī daļēji to reģistrēt komisijā, bet ir jāsaprot, kā tas darbosies. Tātad Tāds būtu manas pārdomas. Bet es domāju, ka tad, kad būs gatavs petī atzinums, eh, man noteikti būs vēl kas sakāms. Es priecājos arī par jūsu pēdējo komentāru. Es domāju, ka tas ir vietā. Ļoti daudz pilnvaru ir nodots komisijai, un es domāju, ka ir nepieciešama pieeja, kas būtu vairāk balstīta uz visu iesaisti, visām iesaistītajām pusēm. Es ar prieku sadarbošos ar referentu lieliski. Es kā priekšsēdētāji tik tiešām priecājos par šādu te auglīgu sadarbību, kas notiek pilnīgi uh, uzreiz un uz vietas. Tagad vārds uh, Marijas kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģi Valeses kungu par uh, sagatavoto ziņojumu un iesākumā vēlētos izteikt komentāru par to, ka um, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pozitīvs um, līdzdalības demokrātijas piemērs. Mēs esam pieraduši pie uh, pārstāvošās demokrātijas, proti uh, tas darbojas tā, ka uh, iedzīvotāji ievēl deputātus, kas pārstāv viņu intereses un tā tālāk un tā joprojām. Šī iniciatīva ir uh, domāta tieši pilsoņiem, tai nevajadzētu būt. Uh, ar birokrātisko slogu, un pilsoņiem vajadzētu būt iespējai tieši paust savu viedokli. Ja šajā procesā ir kādi šķēršļi, tad jūs saprotat, ka šī iniciatīva neīsteno um, līgumā ierakstītos mērķus. Tālāk, nākamais ir saistīts ar uh, interešu konfliktiem. Tas, kā uh, komisija vēlas darboties šajā sistēmā, nav pieņemama. Man jau bija iespēja par to runāt Eiropas parlamenta plenārsēdē. Uh, Es vērsos pie Timermana kunga un teicu, ka komisijai nevajadzētu uzņemties tik daudz kompetenci šajā jomā, jo tieši pilsoņi mobilizē savus spēkus, uh, apkopo un savāc uh, parakstus, lai pārliecinātu komisiju uzsākt uh, likumdošanas iniciatīvu. Tātad viss kontrolas procedūra proti pārbaudīt, vai šis pieteikums ir pieņemams, vai ir savāks miljonus pārakstu, vai parakstītāji tik tiešām uh, ir dalībās pilsoņi. Komisija ir jāpārbauda, vai uh, šī te um, iniciatīva ir pieņemama no juridiskā viedokļa, uh, Bet uh, komisija nevar uh, darīt visu, visu šajā procesā, tātad kontrolēt un pēc tam pat piedāvāt likumdošanas um, priekšlikumu. Tāpēc es domāju, ka to varētu uzticēt Eiropas ombudam. Tā būtu neatkarīga institūcija. Jā, mēs pārbaudītu arī šajā gadījumā, vai visi, saraksti, vai visi paraksti ir uh, pienācīgi savākt, vai šī, šis lūguma, šī iniciatīva ir um, šī prasība ir pamatot un tā tālāk un tā joprojām. Tātad uh, eh, Valeskungs teica, ka uh, komisijai nevajadzētu organizēt šīs uh, uzklausīšanas. Komisijai vajadzētu atkāpties no šī uzdevuma. Tātad komisija nevar uzraudzīt šo procesu. Kas attiec uz tālāko, tad mēs jau esam piedzīvojuši ļoti lielu pilsoņu mobilizēšanos, piemēram, TTIP gadījumā, tāpat arī uh, ūdens pārvaldības gadījumā. Ūdens ir uh, sabiedriskā labuma prece, kur nedrīkst uh, privatizēt un tā tālāk un to joprojām. Tātad mums jau ir labas iniciatīvas, bet mums ir jāpadomā detalizētāk par to, kā varētu darboties šis process. Uh, Bieži vien pilsoņi e, nepārzina savas tiesības, tāpēc ir nepieciešama arī kontaktpunkti, kas sniegtu informāciju. Tālāk jautājums par e, tulkošanu. Arī tas ir nozīmīgs, un es domāju, ka visi šie priekšlikumi iet pareizajā virzienā. Tālāk, kolēģis Micī teiktais. Es vēlētos teikt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva, tāpēc juridiskās personas, jeb vienības nevarētu tieši piedalīties. Nu, iedomāsimies, piemēram, ka ir uh, pilsoņu kustība, kas uh, nevar nodrošināt nepieciešamos parakstus, jo runa ir par to, ka juridiskās iestādes, nevalstiskās organizācijas var sniegt savu atbalstu, bet nevar sniegt šos pārakstus. Tātad īsumā. Es domāju, ka svarīgs ir jautājums par caurskatāmību, un vēl vēlos atgriezties arī pie jautājuma par interešu konfliktu. Tas noteikti ir jāatrisina. Uh, Tālāk minimālais vecums 16 gadi, tas būtu ļoti pozitīvi, tas būtu pozitīvi žests pilsoņu virzienā. Protams, mēs tādējādi iesaistīsim jauniešus, kas pavisam drīz kļūs par Eiropas Savienības pilsoņiem. Liels paldies! Liels paldies! Mums noteikti būs lieliska sadarbība šajā jautājumā. Liels paldies par jūsu komentāriem. Un tagad vārds Te ir Kavrs kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies Elēs kungam. Un paldies arī kolēģiem, kuriem es pilnībā piekrītu par nu pat izskanējušiem komentāriem. Tā kā esmu ēnu referents šajā jautājumā un līdzīgā jautājumā AFET komitejā, es allaž esmu ēnu referents. Nē, nu, nopietni. Man problēma ir tāda, vai man dzīve gal galā ir tikai dzīves uh, ēna, es nezinu. Mēģināšu dzīvot patiesu dzīvi, nevis ēnu dzīvi. Tā kā esmu ēnu referents arī AFET komitejā par šo jautājumu, varbūt ļausiet man uh, nedaudz atkārtoties, paužot savas uh, grupas viedokli šajā jautājumā. Mēs priecājamies par uzlabojumiem. Es piefiksēju uh, 13 tādus, negrasos tos uh, detalizēt izklāstīt. Uh, tas katrā ziņā ir apsveicami. Vēlos uzstāt uz četriem punktiem, kas mūsuprāt ir svarīgi. Vispirms aptvērums. Komisijas formulējums ir ļoti šaurs. Neviena no iniciatīvas uh, daļām nav ārpus komisijas kompetences, lai piedāvātu priekšlikumu par uh, likumdošanas aktu Eiropas Savienībā, lai to īstenot saskaņā ar līgumiem. Tā vietā mēs piedāvātu formulēt to citādi, iekļaujot visas Eiropas pilnoņu iniciatīvas, kas ir komisijas pārziņā, lai, ies, lai iesniegtu jaunu likumdošanas priekšlikumu vai grozītu jau spēkā esošo Eiropas Savienības likumdošanas aktu, lai īstenot vai pārskatītu līgumus. Tā tad mēs vēlētos to nedaudz paplašināt. Otrais punkts. Es pilnībā piekrītu kolēģiem tajā, ka Mums ir nepieciešama neatkarīga uh, iestāde, kas īsteno juridisko pārbraudi, kas saistīta ar reģistrāciju. Tas varētu būt uh, ombuds vai kāds cits, es nezinu, ar prieku par to diskutēšu, bet te ir nepieciešama neatkarīga iestāde. Valēs kungs pamatot uzstājas to. Un tālāk, um, turpmāk kontrolēšana. Um, Tā ir ļoti svarīga, jo ja mēs īstenojam lieliskas iniciatīvas, bet nesakojam, kā tas eh, notiek, tad tam nav jēgas. Komisijas priekšlikumā nav grozījuma. Mūsu politiskā grupa piedāvā skaidrot, ka līdz rudenim mēs sagaidām priekšlikumu par juridisko uh, aktu no komisijas puses, lai stiprinātu formulējumu, nodrošinātu to, ka komisijas skaidros iemeslus detalizēti tādā gadījumā, ja tiek atteikts uh, kaut ko darīt iniciatīvas gadījumā. Un tālāk turpmāka uh, sekošana no Eiropas parlamenta puses. Te nav nekādu grozījumu, bet mēs piedāvāt debats plenāru sēdē plus uh, balsojumu par rezolūciju ar rekomendācijām komisijai proti par to, vai ir nepieciešams piedāvāt juridisko aktu plus iespēju piedāvāt pašu, pašiniciatīvas uh, ziņojumu gadījumā, ja komisija nerīkojas. Tātad mēs vēlētos, lai Eiropas parlaments šajā jomā kļūtu proaktīvāks, piedāvājot rekomendācijas komisijai. Tāda būtu mūsu nostāja. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies, Terkabras kungam, par komentāriem. Šķiet, ka mums būs ļoti interesanti grupas dinamika šeit un eh, spēcīgi nostāja šīs eh, komitejas vārdā un citiem vārdiem sakot arī šīs iestādes eh, vārdā. Un es personīgi uzskatu, ka mums ir jācenšas uzlabot sadarbību arī institūciju starpā, kas nozīmē dot un ņemt, nevis tā, ka uzvarētājs paņem visu. Tātad Mēs dalāmies atbildībā arī pienākumos un atbildībā. Un gal, gal galā dalāmies arī priekā beig, beigās. Un tagad vārds uh, komisijas pārstāvjiem. Ā, nē, es atvainojos, kolēģis, jūs nepamanīju. Eleonora, jums vārds. Grācie. Paldies, Cecīlija. Esmu arī šajā failā nu referente un uh, Gribu atgādināt to, ko jau pauda kolēģi. Varu piekrist viņu sacītajam. Gribētu īpaši izcelt dažus punktus, kas man liekas būtiski. Vispirms jau ievadā par uh, Eiropas komisijas lomu ar savu monopolu likumdošanas iniciatīvas jomā arī tagad o, uh, apdraud šī instrumenta pamatu. Es uzskatu, ka būtu svarīgi arī mainīt līgumus, lai šis instruments tiešām būtu spēcīgs un efektīvs, un lai izvairītos arī no komisijas tagad šīs eh, juridiskās patvaļas, kas ir tās rokā. Par pašu regulu Gribu teikt, ka mums ļoti svarīgi arī atgādināt to, cik svarīgi ir sākotnējā iniciatīvas reģistrācija un iniciatīvas pieņemamība. Tas ir jāskata daudz pilnīgāk. Gribu arī atgādināt Eiropas Savienības tiesas spriedumu par uh, Stop TTIP. Tas bija arī par likumdošanas aktu, Nu, un ka ir nepieciešams likumdošanas aktā paredzēt arī šo demokrātijas principu, lai tur ātrāk un pēc iespējas plašāk varētu piedalīties līdzpilsoņi. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga lieta, un arī par šo iesūtīsim priekšlikumus grozījumus. Tad arī uzskatu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvā uh, ir, tā ir jāatrunā Eiropas Savienības uh, uh, pamatiesībās, tātad jāiekļauj līgumos. Un gadījumā, ja tiek noraidīta iniciatīva, tad Eiropas komisija vienkārši to nevar skaidrot ar diviem, trim teikumiem, kāds, diemžēl, tas notiek šodien. Arī jo, iniciatīvu noraidījumu pamatojumam ir jābūt daudz skaidrākam un pamatīgākam. Uh, Tad arī, protams, parakstu vākšana ir uh, jāpadara efektīvāk, lai visi pilsoņi, visi aktīvie pilsoņi varētu piedalīties, un tā tad ir jāparedz šeit 18 mēnešu termiņš, un piekrītu arī tam, ko teica citi kolēģi. Esmu pārliecināta, ka noteikti panāksim optimālu rezultātu. Lielas paldies! Valīnas kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Labi. Tagad gan vārds komisijas pārstāvim Bulgārtu kungam. Thank you, uh, madam. Paldies priekšādātāji, labrīt visiem un liels paldies par jūsu komentāriem un jo īpaši pateicos referentam un ānu referentiem, ar kuras, kuras es prieku, ar prieku uzklausīju arī vakar. Vispirms es uh, vēlētos teikt, ka mums ir viens kopīgs iebildums mums ir eh, viens kopīgs mērķis tātad padarīt šo uh, instrumentu par um, vieglāk pieejamu pilsoņiem un otrkārt panākt to, lai šis instruments um, sasniegtu pilnu potenciālu, lai veicinātu debatas un pilsoņu iesaistīšanos. Tāpat arī es uh, pateicos uh, tiem, kas uzskaitījuši 13 uzlabojumus. Mums šķiet, ka tāda ir vēl vairāk, bet par to varam runāt divpusējos sarunās. Uh, Es domāju, ka pie tā jāstrādā arī turpmāk. Es priecājos par priekšsēdētājs teikto, ka tagad ir nepieciešams diskusijas starp koplājumu procedūras dalībniekiem. Ehm, ir nepieciešams diskusijas no padomas puses un no parlamenta puses, un mēs esam gatavi palīdzēt un arī uh, skaidrot, kāds ir mūsu mērķis un kā mēs uzskatām, mēs varētu īstenot savu lomu uh, kā līguma sargātāji un īstenot uh, funkcijas, kas mums uzturā, uzticēts. Tas ir izšķirīgi, bet pirms mēs runājam detalizētāk par to, es domāju, ka ir jāuzsver, ka ir virkne elementi, pie kuriem mēs labprāt strādāt vairāk. Es zinu, ka ir paredzēts vairākas eh, sanāksmes, zinu, viena no tām ir nākam pēc, eh, otrdien pēcpusdienā. To organizē AFCO, bet es, es zinu, ka mēs detalizētāk runāsim pantu pa pantām par šiem jautājumiem. Ja ir kāds, kas eh, pastāvīgi strādā pie šī dosie un vēlas eh, piedalīties šajā sanāksmē, es domāju, ka noteikti tas būtu iespējams. Vēl viens punkts, kur vēlējos uzsvērt pirms detalizētāk izskatu saturu. Mēs priecājamies par to, ka gan padomi, gan parlaments ir izvirzījuši šo par izšķirīgu elementu kopīgajā deklarācijā, lai uh, tas tiktu pieņemts līdz šā gada beigām ideālā gadījumā, un mēs varam darīt visu iespējamo, lai uh, tas tik tiešām stātos spēkā ar uh, eh, 2020. gada 1. janvāri. Liels paldies visiem tiem, kas uzskaitīja pozitīvo. Vēlos vēl nedaudz uh, aizkavēt jūs un izklāstīt komisijas viedokli par šiem jautājumiem. Vispirms par reģistrēšanu un turpmāko uh, rīcību. Kā komisijas pārstāvis un pilsonis es uzskatu, ka atsauce uz interešu konfliktu nav pareizais veids, kā par to runāt. Runa ir par to, ka komisijai ar līgumiem tiek uzticēts šāds kompetences, un jūs nevarat sagaidīt citu reakciju no komisijas. Divi elementi ir izšķirīgi šī instrumenta gadījumā. Vispirms komisija ir līguma sargātāja, un tai ir jārīkojas saskaņā ar akī, un tai ir jādara viss, kas ir tās kompetencijā, un to jau uh, priekšsētājs teica 12. decembrī. Kas attiecas uz reģistrēšanu? tad kādā brīdī komisijai būs jāizvērtē, vai tā ir jārīkojas vai ne, un tāpēc ir loģiski, ka komisija automātiski vēlas tikt iesaistīt šajā procesā. Tā ir lo, tas loģiski izriet no tā, ka šīs kompetences ir uzticētas komisijai, un tā var pateikt, vai tā grasās vai negrasās nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Ja kāds cits izvērtētu un komisijas izvērtējums būtu citāds, tad gal galā turpmākajā procesā nebūtu konsekvences. Otrs par turpmāko procesu, un daži deputāti par to jau runāja. Runa ir par iniciatīvu, un es domāju, ka komisija nevar uh, spriest, vai līgums ir iespējams grozīt, bet to ir iespējams darīt ar, EC, ar uh, regulējumu. Un tādā gadījumā debatēs tiek iesaistīts arī parlaments tieši tāpat kā padomas juridiskais dienas. Es domāju, par to mēs noteikti diskutēsim, un es ceru, ka mēs to atrisināsim saulaicīgi, lai uh, varētu uh, par to vēl diskutēt. Tālāk pavisam īsi par reģistrēšanu. Par ko tad ir runa? Bieži tiek teikts, ka mēs izvērtējam un reģistrējam. Tas ir loģiski reģistrācijas seko izvērtēšanai. Tā tad izvērtēšana ir juridiskā izvērtēšana šajā uh, eh, posmā. Tā tad runa ir par uh, iniciatīvas uh, atbilstību uh, likumīgajām prasībām un ko vēl mēs esam paredzējuši īstenot, pātrināt procesu, jo ir jāsāk reģistrēšana un komisijas pieeja ir tāda, ka mēs uh, principā ceram, ka visas uh, iniciatīvas tiek reģistrētas daļēji vai pilnībā. Ir tikai viena iniciatīva no 16, kas uh, tika atteikta, un šobrīd uh, mēs visi piekritīsim, arī es neesmu jurists, bet uh, es to lieliski saprotu, un juristi noteikti arī izvērtēs, ka tas nebija līguma ietvaros, un tāpēc komisija nevarēja rīkoties. Visas pārējās iniciatīvas ir tikušas reģistrētas. Tālāk. Uh, Ko mēs cenšamies darīt? Cenšamies panākt to, lai iniciatīvas darbotos veiksmīgi, lai būtu pienācīgs um, parakstu uh, skaits, tātad um, pātrinam procedūru, divi mēneši, nekavējoties viss tiek iztulkots, un tad mēs varam sākt. Uh, pēc tam mēs varam, protams, paredzēt trīs mēnešus, lai organizatori varētu organizēties un varbūt pat palielināt iespēju ka šī iniciatīva ir veiksmīga, tie varētu būt 12 mēneši un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk komisija eh, pieņem formālu juridisku lēmumu. Mēs eh, nekavējoties īstenojam arī to, ko ir teikusi tiesa. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs um, punkts. Ir iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Tātad to mēs arī vēlamies garantēt, lai būtu šāda iespēja apelācijai. Tālāk vēl turpmāk uzlabojumi. Sadarbības platforma, kurā ir paredzēti arī juridisko konsultāciju elementi, lai varētu iepriekš izvērtēt iniciatīvu, pirms tā tiek nosūtīta komisijai, lai saņemtu atzinumu par to, kāds ir aptvērums, kāds ir juridiskais pamats, cik liels iespējas, ka iniciatīva varētu būt veiksmīga. Tad, kad šī iniciatīva ir tikusi nosūtīta komisijai un komisija joprojām izvērtē, vai tikai daļa, piemēram, iniciatīvas uh, atbilst kompetencēm vai ir ārpus kompetenci jomas, tad viena mēneša laikā mēs sniegsim informāciju organizatoriem un pēc tam viņiem būs iespēja, teiksim, vēlreiz atkārtot izvērtēt, un katrā ziņā tas būs organizātoru rokās, vai viņi vēlēsies pārformulēt savu iniciatīvu vai ne. Komisija, protams, šajā procesā neiejauksies, jo gal galā mums nav eh, jāpasaka, kādam būtu jābūt iniciatīvas aptvērumam, mēs gluži vienkārši vēlamies dot iespēju, lai izvērtējums būtu pozitīvs. Un visbeidzot, pēdējais, kas ir, ir šī daļēja reģistrēšana. Vēlos uzsvērt, ka tas ir tikai um, sākums, un es saprotu jūs teikto, bet mēs kā komisija varam spēlēt tikai divas lomas, kuras mums uztic līgumi. Vispirms izvērtēt, vai mēs varam vai nevaram rīkoties, un otrkārt rīkoties vai nerīkoties, un attiecīgi pienācīgi skaidrot, kāpēc mēs tā darām. Tātad, kad būs padziļinātāks diskusijas, tad šie noteikti būs uh, elementi, par kuriem mēs vēlēsimies vēl uh, padomāt un ar prieku diskutēsim par to, kā labāk to organizēt. Protams, uh, komisijas kompetenču ietvaros un kompetences izriet no līgumiem. Es ceru, ka tas nebija pārāk gari un pietiekami skaidri, un es ceru, ka mēs pavisam drīz nākamnedēļ varēsim par to diskutēt pilnīgi skaidrs. Liels paldies par to! Es domāju, ka man patiktos dot vārdu vēlreiz referentam Valenskungam. Īsam komentāram. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs visiem kolēģiem. Es domāju, ka mēs sen esam bijuši tik vienoti un ir liels prieks dzirdēt to, ka mēs visi esam uz viena viļņa. Mēs esam vienoti šobrīd eh, zināmā mērā pret komisiju, jo mēs no komisijas dzirdējām to, ko es jau zināju, ka dzirdēsim, ka komisijas pilnvaras ir eh, paredzētas līgumos un pilnvaras eh, attiecībā uz ekskluzīvu kompetenču jautājumu Eiropas pilsoņu iniciatīvas jomā ir. Nu, tā tad joprojām komisijas rokās, un mans darbs, mans pienākums ir pārliecināt komisiju par to, ka ir jārīkojas lai mainītu šo situāciju, kur, eh, kurā visas pilnvaras ir komisijas rokās. Mums ir jānorāda tas, ka iniciatīvas eh, tiesības pilsoņiem eh, piedalīties likumdošanas procesā, un kad viņi vēršas pie komisijas, to nevajadzētu analizēt tādā veidā, ka komisija ir tā, kas to mm, pieņem un izlem par tā pieņemamību. To īstenībā vajadzētu darīt neatkarīgai struktūrai. Bet, nu, es ceru, ka izdosies pārliecināt komisijas pārstāvis par to, ka eh, pārmaiņas ir nepieciešams un tad mm, šai iniciatīvai būs panākumi. Katrā ziņā ceru, ka mums būs lieliska sadarbība. Uh, Lielas paldies! Es domāju, ka ja kāds var pārliecināt komisiju, tad tas būsit jūs, Jārek. Tāpēc aicinu jūs to arī darīt un ceru, ka jums būs laba veiksmīga sadarbība ar komisiju, ar eh, ref, starp referentu un eh, jums noteikti viss izdosies. Iezīmēšu tikai eh, laika grafiku. 21. februārī būs publiskā uzklausīšana un 1. martā 2015. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas tad arī viss par šo. Lielas paldies! Un tagad aicinam lūgumrakstu iesniedzējus izteikties. Sāksim ar 6, 8, 9 petī, lūgumrakstu no 1998. gada. Ļoti sena petīcija, ļoti sens lūgumraksts. Un tad uh, Izskatīsim lūgumu rakstus, kas ir bijuši svarīgi mūsu komitejā jau ilgu laiku. Kopā eh, te ir apkopots piecas eh, pētīcijas lūguma raksti. Sākumā aicināšu Davidu Petrī, kurš ir lūguma rakstu iesniedzējs. Madam Chairman, thank you. Priekšsādātāji, liels paldies! Es pateicos komitejai par atbalstu šajā jautājumā, un es atgādināšu, ka tas nav tikai pats eh, vecākais gadījums, bet arī lielākais masu diskriminācijas gadījums pēc tautības Eiropas Savienībām. Financial Times oktobrī publicēja vienu no četriem lēmumiem, un tur bija runa par šo lietu. Tas notika 2017. gada 4. jūlijā, un tur tika uh, Uh, vēlreiz interpretēt iepriekš Eiropas uh, tiesas lēmumu. Un Itālijas kasācijas tiesa, um, kā valsts tiesa, pēdējā apelācijā, un tai bija jāvērš, jāpārceļ šo lietu skatīšana Eiropas uh, tiesā, un kopā bija seši nolēmumi par šo lietu mums par labu. Pirmais notika 1989. gadā, un Pats jaunākais nolēmums bija 2008. gadā par Beļģijas pilsoni. Itālijā ir mainījusi savu likumdošanu četras reizes, pēdējo reizi 2017. gadā, tomēr diskriminācija turpinās un ir novērojamas atšķirības algās un kolēģi netiek, um, netiek vērtēti vienlīdzīgi. Un tāpēc um, ir bija vēršanās pie Eiropas Savienības tiesas. 2008. gadā Eiropas tiesa iezīmēja principus, kas ir jāievēro, lai nebūtu diskriminācijas pret Nansiju Dīlēju. Ir neapšaubāmi tas, ka viņai nebija atbilstoša alga, un tad, nu, uh, Viņa vērsās pie apelācijas tiesas 2017. gada 14. janvārī. Un uh, līdz ar to bija jākompensē zaudējumi. Bet uh, deviņus gadus vēlāk Itālijas kasācijas tiesa atsaucās uz uh, tiem jautājumiem, par kuriem jau Eiropas Savienības tiesa bija lēmusi 2008. gadā. Un, protams, uh, Florences universitāte ļoti ātri rīkojās un 2017. gada novembrī samazināja Nensijas Dilējas algu par 38%. Tāpat pielikumā varat iepazīties ar Izabelas Monī gadījumu no Boloņas universitātes. 93. gadā viņas alga bija 864 eiro. Šodien viņa saņem 857 eiro. Tātad. tad 7 eiro mazāk nekā mm, pirms 23 gadiem. Viņa nav vienīgā šādā situācijā. Acīm redzot, Boloņas mm, procedūra mm, vēl nav beigusies pilnībā, un es vēlos arī pateikties Džūdai Dārlingai un Sergio Konferatī par jautājumu uzdošanu komisijai par šiem jautājumiem. Un uh, Makrona kungs, Mejas kungs, Deivis Barņē, Junker kungs. Mm, tie ir tie, kas mūs pārvalda, un mm, nevar būt tā, ka mēs turpinam izvairīties no Eiropas Savienības tiesas nolēmumu īstenošanas. Un ja Eiropas Savienība vēlas izdzīvot, mm, tad vajadzētu attiekties uh, atbilstīgi pret to, kā Itālija neievēro līgumu nosacījumus. Uh, tāpat Eh, Eiropadome 29. aprīlī uzsvēra to, ka garantijām jābūt efektīvām, piemērojamām un nediskriminējošām. Pilsoņiem ir jāspēj izmantot savas tiesības, um, saņemt uh, vienkāršas procedūras, un es ceru, ka uh, lūgumrakstu komiteja izdarīs spiedienu uz padomi, lai komisija uh, un uz komisiju tā, lai Itālija beidz eh, diskriminēt eh, pilsoņus šajā jomā. Paldies! Komisijas pārstāvi ir klāta Rāmokungs vai Peres Flores kundze. Paldies priekšsādātājiem! Bravo! Sik Ravo kundze nevarēja ierasties, jo viņa ir sasirgusi. Šie ir sēni gadījumi Jūs jau to pieminējāt. Un uh, tas vēl bija pat pirms es sāku strādāt komisijā. Vēlējos norādīt to, ka komisija ir uh, ļoti rūpīgi sekojas līdz situācijas attīstībai. Atminēsieties, ka 2004. gadā komisija uh, iesūdzēja Itāliju tiesām. Un tiesa, Eiropas Savienības tiesa, nolēma, ka pat ja Itālija nav bijusi atbilstīgi izturējusies, tad šis nolēmums ir ticis apturēts. Un tad es atcerēšos šos situācijas priekšvēsturi, to ir vērts atcerēties. Un tāpat arī ir Vācijas likumdošana, kas no vienas puses nosaka noteiktu interpretāciju iepriekšējam likumam, kā kārtot šīs lietas, un no otras puses tiek atcelti visi skatāmie gadījumi Nacionālajā tiesā. Tātad eh, to skatīšana ir jāaptur. Komisija paraudzījās uz pirmo šī jautājuma daļu par diskrimināciju un secināja, ka diskrimināciju nav iespējams pierādīt. Ir jāsaprot, ka pārkāpuma procedūrās pierādījumu pienākums ir komisijai, un mēs komisija secinājām, ka ES likumdošana šajā jautājumā netika pārkāpta. Attiecībā uz 47. pantu un pieeju uh, savu tiesību aizsardzībai mēs sākam sarunas ar Itālijas iestādēm, un šī komiteja pēdējo gadu laikā komisija pārliecināja Itālijas iestādes atrast risinājumu. Šajā gadījumā Itālijas iestādes Itālijā pieņēma jaunu likumu. Mēs jūs informējām par šo likuma projektu pēdējā paziņojumā, un tagad, kad likums ir ticis pieņemts, komisija vērtē šo likumu, un mēs vēl jūs rakstiski informēsim par eh, to, kāda būs mūsu galīga analīze par šo likumu. Mēs jau to teicām pēdējā reizē. Pēdējā reizē tas bija likuma projekts, tagad tas ir kļuvis par likumu, pieņemtu likumu, un mēs to vērtējam. Tas ir viss, kas man šobrīd ir par to sakāms. Lieliski, ļoti labi. Vai ir kādi deputāti, kas vēlētos par to izteikties? Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze par iespēju runāt par šo tēmu šorīt. Jūs zināsit, ka es neesmu Dārlingas kundze. Es viņu aizstāju šorīt. Viņai e, ir darīšanas Londonam. Priekšsēdētājs kundze par pēdējo lēmumu, ko pieņēma Itālijas augstākā tiesa pagājušā gada jūlijā. Nu, te ir runa par CETA četrām brīvībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība, un uh, to neievarošana ir pilnīgi nepie, nepieņemama. Un, uh, Itālijā šie skolotāji mm, veic skolotāju darbu, un beigās viņi uh, nonāk sliktākā situācijā, un tas ir šokējoši, ka 40 gadu laikā seši gadījumi Eiropas Savienības tiesā ir bijuši un Eiropas komisija uh, ir padavusies šajā jautājumā pēc uh, pēdējo mēnešu mm, vēstulēm, ko sūtīja mana kolēģi un arī uh, šīm vēstulēm, ko sūtīja Itālijas skolotāju asociācija priekšstādātam Junkaram, ir acīm redzam tas, ka komisija nevēlas vērsties pret šo ļaunprātīgo situācijas izmantošanu un ir gatavi uh, labāk upurēt skolotāju intereses uh, nekā aizstāvēt mm, viņus un novērst diskrimināciju. Un tad nu, komisija neīsteno savus pienākumus. Laikos, kad Eiropas Savienība cenšas nodrošināt savu pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē, ja apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību, ir jāparūpējas par to, ka ir šī apņemšanās. Uh, aizsargāt aizjūras eh, pilsoņu tiesības arī citur un arī Eiropas Savienībā. Nav no, saprotams, kāpēc komisija nav spērusi stingrus soļus, lai aizstāvētu Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu, jo tā ir atbildīgā par līgumu īstenošanu. Papildināšu vēl ar dažiem saviem vārdiem, ko Džuda gribēja teikt. Tas ir tāds dziļš apvainojums un arī uh, attiecas uz eh, akadēmisko vidi, kur mm, eh, lektoru mobilitāte ļauj papildināt zināšanu bagātības. Un tas nav tikai mūsu jautājums. Mēs šeit esam 40 gadus Eiropā, bijis, bet tas ir arī eh, citu jautājums. Mēs 900 gadus jau strādājam un balstāmies uz Eiropas zināšanām. Un es ceru, ka būs šī iesaista jautājuma risināšanā. Šis jautājums ir steidzami jārisina juridiskā plāksne arī nodarbinātības komitejās ar juridisko komiteju atbalstu, lai būtu arī konstitucionālās sekas Itālijas eh, tiesu lēmumos un izturēšanās. Tas tiešām ir fundamentāli mūsu Eiropas Savienībai, un tāpēc šīs lūguma raksts ir jāpatur atvērts. Lielas paldies par jūsu! ieguldījumu. Es domāju, jums ļoti labi izdevās aizstāt džūdu. Nu, lūdzu, runājiet arī iz, savā pašā vārdā un izmantojiet šīs iespējas. Jā, paldies, es noteikti to arī darīšu. Vai ir vēl kādi deputāti, kas vēlētos izteikties par šo tēmu? Ne? Tādā gadījumā došu vārdu lūgumrakstu iesniedzējam Petrīkungam. Es vēlētos uzdot jautājumu komisijai. Es saprotu, ka eh, ir šis pierādījuma pienākums mm, Eiropas Savienības tiesā, kas gulstās komisijas pleciem. Un es šobrīd izklāstīju gadījumu un eh, nevienīgo gadījumu par kolēģi Boloņā, kura saņem pat mazāku algu nekā 23 gadus atpakaļ tā te taču ir vesela virkne pierādījumu, kur tad ir problēma, kāpēc komisija nevar pierādīt tik acīm redzams gadījumus. Like Vai komisija vēlētos vēlreiz izteikties? Nu, te nav daudz kas piebilstams pie tā, ko mēs jau rakstiski atbildējām. 2014. gada augustā par šo konkrēto diskriminācijas gadījumu fakts, ka ir dažādas eh, nolēmuma interpretācijas un arī Itālijas eh, likumdošanas interpretācijas, tas tikai normāli. Un tas ir ticis apspriests Itālijas eh, tiesā, un lūgumraksts iesniedzējs to ļoti labi zina. Ir lektori, kas ir vērsušies tiesās un vinējuši. Tās citos gadījumos viņi ir zaudējuši, tas ir normāli. Itālijas tiesām ir jāpieņem lēmums par uh, Itālijas likumu būtību, un tāda ir šī situācija. Fine. That concludes the discussion on this. Ar to tad arī noslēdzam mm, šo jautājumu. Protams, mēs paturam lūgumu rakstu atvērtu. Šis ir arī Brexit risināšanas laiks, un tad gaidīsim jaunāko komisijas rakstisko atbildi. Jūs to iezīmējāt mutvārdos, bet mēs vēlētos arī redzēt kaut ko rakstiski par uh, Itālijas likumiem. Es pat personīgi arī vēlētos, lai kolēģi atbalstītu manu priekšlikumu. Proti šo jautājumu uzticēt Gījam Verhofškatam jo viņš ir um, viens no galvenajām iesaistītajām pusēm Brexitā. Uh, jo te ir runa par brīvu pārvietošanos, par pilsoņu tiesībām, kā to e, atbilstoši norādīja Petrīkungs. Ja jūs piekritīsit, tad mēs šādi arī varam rīkoties. Jā, es jums piekrītu. Priekšsādātājs kundze saka Petrīkungs, liels paldies. Jā, paldies. Un mēs tiešām ļoti augstu novērtējam jūsu izturību šajā jomā. Uh, Tiešām jautājums jau ir risināts gādiem un cerams, ka nonāksim pie pozitīva risinājuma. Cerams, ka tas arī izdosies. Lielas paldies, ka ieradāties un laimīgu ceļavēju atpakaļ. Tagad pievērsīsimies nākamajam lūgumrakstam 0906 par vides aizsardzību Piemontas apgabalā Itālijā, bet vēl pirms tam Es vēlētos sveikt lauksaimnieku grupu no Austrijas. Esiet mīļi sveikti mūsu vidū. Jūs esat šķērsojuši Austriju, ne tikai no Vīnes, es pieļauju, ka jūs nākat arī no dažādām pilsētām. Esmu pārliecināta, ka jūs Briselē šodien redzēsiet daudz interesantu lietu. Es, varētu, es vēlos pat teikt, ka jūs atrodaties tiešām Eiropas sirdī, izjūtiet um, šīs pilsētas pulsu, šodien pat lietus nelīst, izbaudiet šo brīdi, jo tā, tik bieži tas nemaz negadās, kad lietus nelīst. Tagad vārds lūgumrakstiesniedzējiem. eh, non va avanti. Non sta andando avanti il, la slide. Vēlos, lai tagad arī sāk, tad jūs redzētu slaidus. Jā, mēs palīdzēsim jums tūlīt, ka Melo kungs. Thank you. Buongiorno. Labdien, mani sauc Andrijā Kamela. Esmu Večelēdzes mērs un paldies par man uh, sniegto uh, vārdu. Šeit runa ir par, par Jēmonti, Veledoru, lauksaimniecības zemes, kur mēs audzējam uh, dažādus uh, dārzeņus un augļus. Uh, tad uh, desmitu gadu laikā kur uh, mēs esam audzējuši dažādus uh, uh, dārzeņus, augļus. Tagad tur ir ļoti daudz uh, uh, smilšainu vietu. Šī Valedoras vieta tiek uzskatīta par vienu no uh, svarīgākajām iegūst vietām Ziemeļa Itālijā. Avanti, andiamo avanti con leggendolo direttamente. Tā tad lasīšu uzreiz. Uh, Validora tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām šajām vietām - 30 metru zemes dziļumā tiek noglabāti atkritumi. Par spīti tam, ka tiek liekt šāda atkrituma uzturēšana, tur ir tomēr seši šāda veida uh, atkritumu, ra, ra, tāds kā raktuvis un um, atkritumi arī netiek šķiroti un tiek visi novietot arī vienā līmenī. A dimostrazione di ciò, a 100 metri di profondità. 100 metru dziļumā akvedoto kā jau gadiem ir dažādas arī ķīmis, ķīmiskās vietas, pat ja ir iekļauti dažādi filtri, lai nodrošinātu ūdens tīrību. Tad piesārņošanas avotus vairs nevar pilnībā izskaust un samazināt. Un to ir apliecinājuši arī vairākas iesaistītās puses. Uh, Par spīti tam tomēr tiek arī vēl atvērti jauni atkritumu poligoni un izmantot esošie. Arī Itālijas vidas ministrs paziņoja, ka arī zemu uh, grunts ūdeņi netiek uzskatīti par labi, jo tur ir ārkārtīgi daudz nīķeļa. ūdens, dzeramā ūdens vieta atrodas tikai 5 km no atkrituma poligoniem. Mēs redzam, ka arī tiek pārkāpt regulāri arī Eiropas Savienības piesard, likumdošana piesardzības jomā. Tiek pārkāpts ļoti vairākas direktīvas, 31 2009 Poligoni ir saistīti savā starpā, atrodas arī ar mm, ģeoloģiski aizsargātajos liegumos. Direktīva. Atļauj aizstāt, tad, tad uh, atļauj aizstāt, bet ne, neizvedīt jauns atkritumu poligonus. Tālāk runājot par piesārņojumu risku, jo vienkārši netiek izveidot dabas ģeoloģiskā barjera, un šāda situācija arī pārkāp Eiropas Unības tiesība aktu. Šis atkrituma poligons atrodas tuvu arī apdzīvotai teritorijai, tikai dažu simtu metru attālumā arī no dzermā ūdens baseina. Un tad arī šī situācija pārkāp manas iepriekš minēto direktīvu. Tas, ka poligons ir tuvo apdzīvotāji teritorijai, tas arī pārkāp 8. pāntu 31. 99. Poligons nevar izveidot tik tuvā attālumā no apdzīvotām teritorijām. Mēs gribam, lai Eiropa pārbaudītu šo atbilstību Eiropas Unības noteikumiem. Vāledorā atkritumu poligoni piesārņo. Mēs prasām saglabāt šo lūgumu rakstu, padarīt to ak atvērt un arī, lai tiktu padziļināt arī analīze par Eiropas Unības noteikumu pārkāpumiem. Un tad mēs gribam arī atbalstu palīdzību, lai tiktu pilnībā aizliegta jaunu poligonu atvēršana e, šajā teritorijā, kur ļoti daudz grūnsudeņu, kas jau ir piesārņoti. Tad mēs visapkārt ir arī skolas, bērnu dārzi, un arī viņi uzdod jautājumu par to, kādēļ šajā teritorijā ir poligoni, atkrituma poligoni, kas piesārņo gruntsūdeņus un 100 metru attālumā, tad, tad no skolām var uzglabāt atkritumus. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Personīgi man arī uh, Tiešām liekas brīnišķīgi, ka arī reģiona mērs ir ieradies uz mūsu komitejas sēdi. Paldies arī, ka esat personīgi radis laiku un ieradies. Un mēs tiešām augstu novērtējam to. Es zinu, ir arī ka kolēģi, uh, kur ļoti labi zina šo reģionu, esmu pat tur bijusi, es gribētu tur doties, zinu, ka tā ir brīnišķīga Eiropas uh, uh, vieta, reģioni, un ir arī kolēģi no šī reģiona mūsu vid vi vidū. Ir arī komisijas pārstāv mūsu vidū Lūdzu kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies arī lūguma rakstiesniedzējiem par to, ka arī paši esat ieradušies, un paldies arī par padziļināto prezentāciju. Tad nu, šis lūguma raksts, kā to norāda arī mērs, uh, lūguma rakstā ir runa par uh, atkritumu poligoniem, kas atrodas uh, teritorijā, kas nav var būt atbilstīga, lai tur šādus poligonus atvērtu. Ir arī atkritumu tur ir iz, dabiskā geogrāfiskā barjera, un atkrituma poligonai atrodas netālu no apdzīvotām vietām. Tālāk tā ir arī lauksaimniecības zona, kur ļoti svarīgi lom spēlē gruntsūdeņi. Šī ir pirmā problēma. Otrakārt ir. Ir arī uh, problēma ar gruntsūdeņu piesārņošanu un vielām, ķīmiskām vielām, kas tur noplūst. Tālāk gruntsūdeņi tiek izmantot, mm, lai saņemtu ūdeni, arī cil, cil, tas ir paredzēts cilvēku patēriņam. Un tad la, Itālijā ir arī atkritumu poligonu pārvaldes plāns. Mēs saņemam ļoti daudz sūdzības par uh, Eh, to, ka šis plāns nedarbojas visā Itālijā, un komisija tagad veic monitoringu vairākos līmeņos. Eiropas Savienības tiesas spriedums arī ir pie, pieņēmis lēmumu pret Itāliju, jo Itālijā ir daudz nelegālu atkritumu poligonu. Un šai gadījumā komisija garantē spriedumu īstenošanu, pārbauda, lai visi šie atkrituma poligoni pamazām tiktu kļūt, eh, kļūtu atbilstīgi noteikumiem, un Itālijai par to nāks maksāt soda naudas. Tālāk nesen arī lieta tika skatīta Eiropas Unības tiesā eh, pār iepriekš pastāvošiem atkritumu pol poligoniem, kas nav atbilstīgi atkrituma poligonu direktīvas noteikumiem. Tad, tad poligoni tiek uzraudzīti arī tie, kuri tika atvērti pirms direktīvas pieņemšanas, un te runa par 50 apmēram poligoniem, kuriem bija jātiek slēgtiem vai pielāgotiem normām, bet tas tā nav noticis. Tagad Itālija par šo ir iesūdzēta Eiropas Savienības tiesā. Tad arī mēs uzraugām pilnīgi visu, visus gadījumus gadījumus, ka, par kuriem mūs informē ar lūguma rakstiem, rakstveida uh, sūdzību veidā un tam līdzīgi. Mēs raugām, vai te runa par struktūrālu problēmu vai individuāliem gadījumiem, un tad varam raudzīt, eh, pārbaudīt, vai runa par sistemātisku Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumu, vai arī runa par izolētu pārkāpuma gadījumu, lai atbildētu uz mēra kunga sacīto par validoras gadījumu. Eiropas komisija šeit uzskata, ka situācija ir tiešām kritiska un ir padziļināti tā jāskata. Līdz ar to jā, uzskatām, ka lūgumraksts jāpatur atvērts un ir jāpadziļina analīze. Un eventuāli tad arī Šī situācija ir jāskata struktūrālo problēmu kontekstā par visiem atkritumu poligoniem Itālijā, kā šie poligoni, poligoni tur tiek pārvaldīti, gan kad šie poligoni strādā, gan arī kad tie būtu jāslēdz, jo izskatās, ka tā tiešām ir problēma Itālijā. Paldies! Thank you very much, and I can assure you. Liels paldies, jā, varu, mm, varu tiešām apliecināt, ka ne bieži ir tā, ka lūguma raksta iesniedzējs un komisija ir viens prāts, šī ir viena no retajām mm, situācijām, kur tas tiešām tā noticis, tas nozīmē, ka jautājums ir ļoti, ļoti nopietns. Šīs lūguma raksts mums ir jāuztver, manuprāt, ļoti, ļoti nopietni. Kādēļ neviens nepiesakās deputāti lūdzu, kur vēlas izteikties Eleonora? Jā, paldies, Cecīlija. Ariko, <laughs> vediamo. E... Šis ir vēsturisks brīdis. Tiešām komisija arī tad ļoti pozitīvi raugās uz šo situāciju. Paldies arī par to, ka lūgumraksta autors ir ieradies tiek atzīta ļoti nopietna problēma, kas skar šo teritoriju jau ilgu laiku. Un arī tiek veikts ļoti kļūdains politiskās izvēles. Arī jo, varbūt komisija savu laiku tā ļoti vispārīgi uztvēra šo problēmu, tad, kad par to tika tai ziņots, tad arī ļoti pozitīvi tagad vērtēja komisijas šodienas reakciju un gribētu minēt dažus punktus, kas jau izskanēja gan, bet o, uh, varbūt skaidrības labā, tomēr gribētos vēlreiz to norādīt. Te mums ir arī darīšana ar. O, uh, tādu reģionu, tādu teritoriju, kas jau ilgi uh, saskars ar šo problēmu ne tikai attiecībā uz atkritumu pārvaldību, bet tiek piesārņot arī uh, Uh, cilvēku lietošanai paredzētais ūdens. Parlamentā arī par to tiek runāts, kā arī Itālijas iestādes to ir atzinušas, ka niķeļa dēļ uh, ūdens nav dzerams šajā teritorijā un tas var apdraudēt sabiedrības veselību. Un tad arī, protams, ir kritiska vīdes situācija. tiek veiktas, eh, veikt arī dažādas analīzes, tur ir eh, identificētas dažādas patoloģijas, un šie elementi ir jāņem vērā, lai saprastu, kā šīs modeli šeit, tad, tad Itālijā ir jāmaina. Atkrituma poligoni nav risinājums atkrituma pārvaldībai. Man ir prieks, jā, ka komisija atgādināja, ka Itālijai problēmas uh, un ar atkritumu apsaimniekošanu, un jau tagad uh, Itālija maksā vairākus simtus uh, miljonus eiro soda naudā. Un tas to, par to visu maksā nodokļu maksātāji. Maksā ne tikai uh, um, ar savu naudu, bet arī ar savu veselību. Jā, man prieks arī, ka tiek minēti jauns pētījums. Uh, par to, ka tiek analizēti jā, arī esošie atkrituma poligoni. Un tas tiešām norāda tikai uz to, ka Itālijai uh, jāpievērš ļoti liela uzmanība šajā jomā, un es tiešām ceru, ka komisija strādās uh, padziļinātāk pie šie jautājumi, un lūgumraksts noteikti jāpatur atvērts. Paldies! Kirio. Kirio kungs. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji! Arī es esmu šodien pozitīvi pārsteigts. Gandrīz četrus gadus strādāju lūguma rakstu komitejā. Šī ir pirmā reize, kad uh, mēs redzam uh, tādu ļoti konkrētu atbildi no komisijas puses un ka komisija ir gatava nekavējoties arī turpinās strādāt pie šī jautājuma bez tīpiskā teikuma. Uh, ka jā, pēc būtības piekrītam, bet beigās tomēr neredzam nekādus pārkāpumus un līdz ar to nevaram iejaukties šajā gadījumā. Komisijas nostāja ir citādāka, to arī augstu novērtēju. Komisija arī ir gājusi tālāk par savu sākotnējo pozīciju. Es esmu arī no Piemontes reģiona, esmu ticies jau ar mēru un komitejai arī norādīju uz tūkstošiem pārākstu, kas ir savākti e, šajā lūguma rakstā. Nu, tad, tad pirmā reize, kad Eiropas komisija saka, jā, nu sākotnēji komisija, jā, bija tā, sākotnēji komisijas atbild bija, jā, ka nevaram iejaukties, un tad bija tad diezgan izmisīga situācija reģionā. Uh, Bet, nu, tas ir ļoti labi, kā ņemot vērā jaunāko informāciju. Um, tad arī komisija ir sapratusi, cik lielā mērā šī problēma ir nopietna. un ka komisijai tas ir jādara tieši no Brīseles, jo, jo komisija tikai aprobežojas ar to, ka vērš pie Itālijas iestādēm un prasa, vai situācija ir kārtībā vai nē, nu tad o, Itālijas iestādes ir tās pašas, kas arī sniegušas atļauju poligoniem, nu, tad viņi teiks, ka vispirms ir kārtībā, bet jāiet ir vēl tālāk. Protams, prasām, lai lūguma raksts paliek atvērts. Un šodien komisija mainījusi pozīciju, un tagad ir vienkāršāk. Jā, nu es neesmu apmierināts. Uh, ar to, ka valstī ir tik daudz pārkāpumu. Te nevar piekrist tevī kundzei. E, man tiešām tas nepatīk. Citās valstīs šis jautājums tiek skatīts citādāk, un noslēgumā priekšsēdētāji jārīkojas konkrēti. Risks ir tāds, ka uh, mēs atbalstām jā vienu reģionu, bet tad Itālijas iestādes beigās, kurām ir jāpieņem lēmumi, viņas nepieņem šos lēmumus. Sodus maksā pilsoņi, kuri nevar pieņemt lēmumus, maksāju es, mana ģimene un um, kolēģi un visi citi itāļu ģimenes, bet ar kompetentām iestādēm ir uh, jāpieņem lēmums. Uh, Un uh, te var būt vairāk nekā sankcionēt, ir tieši jāiejauc, lai tiek pieņemti pareizie lēmumi. Paldies! Ždanoks kundze. Thank you. Cheer. Paldies priekšsēdētāji. Zaļo un uh, Eiropas uh, brīvās uh, savienības vārdā es vēlētos paust uh, savu apmienājumu ar uh, konstruktīvo nostāju no komisijas puses Protams, ka šis jautājums šobrīd tiek skatīts un tas būtu jāpatur atvērts. Personīgi varu teikt, ka esmu bieži e, ceļojusi uz Milānu un šajā e, ziemeļa reģionā e, šķērsojas Valedors reģionu, labi pārzinu šo reģionu. Būtu ļoti labi, ja eh, mēs varētu uzlabot situāciju tur. Mums ir jāatbalsta eh, rīcība šajā gadījumā. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds atkal Kamelokungam. Jo vienmēr sono. Jā, paldies, esmu ļoti, ļoti, ļoti, ļoti apmierināts un es pateicos visiem, pateicos priekšsēdētājai un aicinu visus arī uh, no komitejas un aicinu visus parlamentariešus, kuri vēlas ierasties uz Transāno reģionu. Mēs jūs gaidīsim ar lielāko prieku, jo bildes, protams, nepasaka visu par to, kāda ir situācija uz vietas. Liels paldies arī komisijai par izvēli un nostāju Un tad vēl pavisam īsi, ko teica Čirjo kungs Tas, ko mēs šodien prasām no Itālijas iestādēm, Piemontes reģionu iestādē, jo, nu, te lēmumi uh, tiek pieņemti arī reģionālā līmenī, lai tiktu paredzēti aizliegumi šajā teritorijā, un ne tikai šajā, jo ūdens nav imobils, ūdens pārvietojas, līdz ar to mēs te nevaram uh, atrunāt teritoriju centimetros un metros. 12 mm, komunās ir atrunāti pamat principi, kas attiec tieši uz ūdens izmantošanu un augsnes izmantošanu. Un mēs ceram, ka arī tad nu visa šīs saistības tiks noteikts reģionālā līmenī. Mēs varam, protams, arī vēl vērsties uh, valsts tiesā un tam līdzīgi, bet ja Eiropas komisija iejauktos un pārbaudītu šo situāciju, izteiktu arī savus pieprasījumus, tad varbūt pie Montes reģions rīkotos ātrāk un uh, pieņemt lēmumu, kas patiesībā jau ir atvilknē. Un tiešām no sirds jums visiem, visiem paldies! Paldies tagad apkopošu situāciju, nenoņemiet vēl austiņas. Tātad mēs zinām, ka ūdens vajadzība ir liela un ūdens ir fundamentāls svarīgs, tad arī mēs zinām, ka Itālijā it, um, atkrituma pārvaldība ir struktūrāla problēma un tā jāskat padziļināti. Protams, kā komisija arī to teica, mēs paturēsim lūgumu rakstu atvērtu, jo jautājums ir ļoti nopietnas, un tad apkoposim spēks ar komisiju šeit. Uh, Un es arī te tagad spēršu vēsturisku soli. Tie, kuri mani zina, zina, ka es parasti nepiedāvāju faktu apkopošanas vizītes, jo mēs parasti nevaram ieviest nekādas izmaiņas, bet šajā gadījumā mēs to varam darīt. Nu tad uh, organizējām parlamentu vārdā faktu apkopošanas vizīti Un to darām kopā ar komisiju un turpināsim sadarboties. Un tad to arī ieplānosim. Faktu savākšanas vizīti. Ko jūs par to sakāt, mē, mērkungs? Vai nebūtu labi? Jā, protams. Gaidām jūs ātri, gaidām uh, atplestām rokām. Tas būtu signāls arī, ka Eiropa uh, ir tuva pilsoņiem. Nav tikai likumi normas, bet Eiropa ir tuva pilsoņiem. Uh, Jā, tātad divu dienu vizīte tā varētu būt, un varbūt arī tad uh, var tur pavadīt nedēļas nogalī, saka, ka tur ļoti skaisti. Mayor, Un arī tad redzēt jūsu reģionu, tas tiešām būtu interesanti, jā. Nu tad arī varat ziņot Eh, saviem kolēģiem. Tagad nevaram pieņemt lēmumu, bet mm, koordinātoru sanāksmē mēs varam pieņemt šādu lēmumu. Esmu pārliecināta, ka šajā konkrētajā gadījumā faktu vākšanas misija varētu būt ļoti laba. Nu, tad veiksmīgu atgriešanos jūs brīnišķīgajā Itālijā un tiekamies visam drīz. Paldies, lai veids darbu! Grazie, mīļa! Okay, colleagues, I hope that you are still with me. And... Uh, Labi, kolēģi, es ceru, ka jūs joprojām um, nesat zaudējuši savu uzmanību un uh, ir liels prieks uzņemt šeit Marokas parlamenta locekļus. Mēs esam ļoti priecīgi par uh, jūsu pausto interesi mūsu komitejas darbā. Attiecības uh, starp Eiropas Savienību un jūsu valsti ir ļoti būtiskas vairāk iemeslu dēļ. Tiesības iesniegt lūgumrakstu parlamentā ir vienas no Eiropas pilsoņu pamattiesībām, kas ir iekļautas mūsu līgumos. Mūsu komiteja, kuras vadībā es atrodos, ir ar ļoti būtisku lomu īstenojot um, Eiropas demokrātijas principus. Mūsu ikmēneša sanāksmes uh, veido pilsoņiem tribīni kuri uzskata, ka mūsu pieņemtā likumdošana netiek ievērota vai netiek atbilstīgi piemērota dalību valstīs. E, kā šīs komitejas locekļiem mūsu uzdevums ir ieklausīties pilsoņos un mūsu iespēju un kompetenču ietvaros parūpēties par to, ka problēmas, par kurām viņi iesnieguši lūgumrakstus, tiek atrasināts. Mēs esam regulārā saziņā ar eh, kolēģiem, kas um, darbojas citās parlamenta komitejās un arī eh, citiem kolēģiem un Eiropas Savienības darbiniekiem komisiju, kas ir um, šo līgumu sargātāja. Un mēs eh, arī starptautiski darbojamies, lai vērstu uh, uzmanību uz satraucošiem gadījumiem. Mēs jums vēlam veiksmīgu vizīti, un ar dažiem no jums mēs vēl tiksimies vēlāk dienas gaitā un darīsim to ar lielu gandarījumu. Sveicam jūs komitejām. Tagad jūs varēsiet izteikties. Mums ir uh, pietiekami daudz uh, laika sanāksmēm. Lūdzu, ja kāds vēlas izteikties. Ja ir kāds viedoklis, komentārs, mēs varam pavadīt, paredzēt tam noteiktu laiku. شكرا السيدة الرئيسة Thank, uh, to, to, to English or French or it's okay okay good okay Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labrīt! Lielas paldies par to, ka uzņemat mūs šeit. Priekšsādātājs kundze, liels paldies! Jums paldies eh, deputātu kungiem un kundzēm. Mēs esam šeit ieradušies, lai iepazītos ar eh, to, kā notiek lūgumrakstu skatīšana komitejā. Mēs eh, iepazīsimies ar veidu, kā tās eh, iesniegt un izskatīt, mm, jo mūsu konstitūcijā pie mums arī ir paredzēta iespēja iesniegt lūgumrakstu. Mūsu konstitūcija tika pieņemta 2011. gadā, un līdz ar to mums tā ir brīnišķīga iespēja iepazīties ar jūsu pieredzi, un liels paldies par jūsu viesmīlību. Prieksēdētāji, nē, es jums pateicos. Tagad, kolēģi, pievērsīsimies nākamajam lūgumrakstam, lai Marokas viesi var iepazīties ar mūsu darbu. Nākamais ir eh, lūgumraksts numur 1042 eh, 2011 no Austrijas zemes draugiem, kam pievienot aptuveni 98500 parakstu par tūlo, tūlītēji nepieciešamību pakāpeniski sāk kodola enerģijas izmantošanu samazināšanu pasaulē. Lūguma raksta iesniedzējs nav klāt un došu vārdu Budinovas kundzei. Thank you, Madam Chair. Uh, like to... Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlētos atsaukties uz iepriekšējām debatēm, kas notika 2014. gadā, un arī sniegt uh, atjaunināt informāciju par iniciatīvām kodoldrošības jomā. Vispirms komisija vēlētos atkārtot, ka saskaņā ar pašreizējo juridisko ietvaru tai nav iespējas uzsākt juridisku procesu pret eh, dalībvalstīm, lai piespiestās slēgt eh, kodola reaktors, jo dalībvalstīm ir iespēja brīvi izvēlēties savus enerģijas avotus. Tāpat arī jāuzsver, ka saskaņā ar jauno uh, eh, kododrošības direktīvu galvenā atbildība par kododrošību uh, joprojām gulstas uz uh, licences turētāju un regulātoru. Taču uh, Komisija uzskata, ka kododrošība ir absolūta prioritāte. Komisijas loma ir nodrošināt to, ka dalībvalstis, eh, kas izlemj ražot kodola enerģiju, to dara saskaņā ar neseno nostiprināto likumdošanu, saskaņā ar kodola drošības ietvaru. Līdz ar to Komisija rūpīgi seko, ka tiek transponēta jaunā pārskatītā eh, kodoldrošības eh, direktīva un vērsīsies pret dalībvalstīm, kuras neatbildīs eh, jaunajām prasībām. Kodoldrošība, kā jūs zinat, ir tikus pārvērtēta un uh, ir ieviest atjauninājumi, tie joprojām tiek ieviesti kodola reaktoros Eiropas Savienībā pēc um, stresa testiem, kas tika organizēti pēc Fukushimas katastrofas. Eh, šie stresa testi ir noveduši pie augstākiem standārtiem Eiropas Savienībā, taču ziņojumos ir norādīts uz to, ka ir nepieciešams eh, dažviet arī kaut ko uzlabot. Tāpēc eh, dalībvalstīm ir jāsagatavo savi nacionālajie rīcības plāni, lai īstenotu rekomendācijas. Šie rīcības uh, plāni tiek uh, pārskatīti vispirms 2013. gadā un, otrkār, un, un tālāk arī 2015. gadā. To veica mm, NCREK un visu rūpīgi uzraudzīja komisija. Pēc tam uh, tiek uzraudzīts, kā tiek īstenot nacionālajie rīcības plāni, un dalībvalstīm ir periodiski jā, jāinformē par notiekošo. Pēdējie ziņojumi tika saņemti pagājušā gada beigās, un tie tagad ir pieejami Encrek mājaslapā. Papildus komisija šobrīd organizē pirmo uh, pārskatīšanu, kas tiek īstenot saskaņā ar jauno pārskatīto kodoldrošības direktīvu. Uh, Ir paredzēta arī darba, grupa, darba grupas konferences, kas notiks maijā. Tam vajadzētu novest pie jaunām rekomendācijām visā Eiropas Savienībā, un tādējādi mēs atbalstīsim operators, lai viņi arī turpmāk varētu uzlabot kodola drošību jau esošajās kodola stacijās. Paldies! Liels paldies! Kolēģi nevēlas izteikties, vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Labi. Tad, eh, tā kā komisija ir paziņojusi, un mums ir arī uh, citi lūgumraksti uh, par šo jautājumu, bet patiesībā šajā gadījumā komisijas uh, pārstāvs skaidri pateica, ka tas ir dalībvalstu kompetencē, proti tas, kādu enerģijas, kādus enerģijas avotus dalībvalsts izvēlas. Labākais, ko varam darīt, ir slēgt šo lūgumrakstu un es redzu, ka arī uh, citi piekrītoši māja ar galvu. Tātad noslēgsim šo lūgumrakstu un eh, sniegsim pienācīgu atbildi uh, lūgumrakstu iesniedzējiem. Labi, tad nākamais uh, lūgumraksts 1403 par Temelīnas kodola elektrostacijas paplašināšanu Čehijā. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, bet Bohemavas kundze joprojām šeit un viņai vārds jau atkal. Jūs kolēģi izteiksies. Lūdzu. Tātad es vēlos runāt par Temenlīnas kodola elektrostāciju, kuru paredzēts paplašināt, taču šis projekts vēl nav apstiprināts. Runa ir arī par jauno nu atjaunāto direktīvu un ir jādomā par to, kā iespējams šis projekts varētu ietekmēt situāciju dalībvalstīs. Komisija jau uzsāka iniciatīvu 2014. gadā un atgādināja Čehijas iestādēm par nepieciešamību izvērtēt, eh, kā tas ietekmēs ūdeņus, upes. Procedūra šobrīd vēl nav noslēgta. Tikai vidas ietekmes novērtējums ir ticis pabeigts, bet šobrīd vēl ir jāapstiprina projekts, un pirms šis projekts pilnībā eh, tiek apstiprināts, eh, Čehijas iestādēm saskaņā likumdošana ir jāīsteno iepriekšējais novērtējums. Tas ir arī saskaņā ar eh, direktīvu. Mums nav iespēja ko vairāk darīt pagaidām. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju tiek sagaidīts, ka uh, kodola elektrostacijas paplašināšana uh, netiks īstenota uh, pirms 2025. gada, tāpēc es domāju, ka nekas vairāk arī nebūtu jādara, jo šobrīd nav nekādu jaunumu šajā jomā. Vai kolēģi vēlētos izteikties, vai aicekungs lūdzu? Jā, cienījumā priekšsēdētāji. Liels paldies par lūgumrakstiem, eh, ar kuriem mēs nu pat tiekam iepazīstināti. No komisijas puses es eh, šeit pārstāvu arī Austrijas pilsoņu eh, tiesības. Kā jūs zinat, Austrija jau pirms vairākiem gadiem izlēma atteikties no kodola enerģijas. Galvenais pamats bija tātad iespējamie draudi katastrofu gadījumā. Ja jūs paraugaties uz situāciju Austrijā, tad mēs, mums apkārt atrodas dažādas kodolstacijas, kas ir celtas dažkārt pat padomu laikos. Viena no tādām ir arī Temelīnas kodola elektrostacija un vēl kāda pie uh, Slovenijas-Horvātijas robežas. Ir skaidrs, ka uh, komisija nevar tieši iesaistīties notiekošajā uh, dalībvalstīs, taču ir dažādi jautājumi, kuros komisija varētu nākt klajā ar saviem ieteikumiem. Piemēram, kas attiecas uz uh, apdrošināšanu uh, kodola uh, katastrofu jeb negadījuma gadījumā. Uh, kā uh, paredzēt attiecīgs līdzekļus, lai sektu uh, sekas. Tāpat arī jautājums par to, kā uh, varētu aizsargāt civiliedzīvotājus uh, blakus valstīs, kaimiņu valstīs, ja notiek šādas katastrofas, un kā mēs varētu uzlabot uh, kodolstaciju drošību, lai samazinātu šo riska procentu uh, kodola katastrofas gadījumā, ja notiek šāds katastrofas, tad uh, sekas ir jūtams arī pāri attiecīgās valsts robežām. Tāpēc es aicinātu komisijā atzīt, ka kodola enerģija ir novecojis modelis. Un mums ir jāsaprot, kā mēs varētu uh, uh tikt galā ar tām kodola elektrostacijām, kas vēl šobrīd darbojas, kamēr tās darbosies. Uh, bet jautājums par to, vai mēs eh, būvēsim jaunas elektrostacijas, kodola elektrostacijas, domāju, uz to būtu jāatbild vismaz Eiropas, no par Eiropas parlamenta puses ar skaidru nē. Jo mēs redzam, kādas katastrofālas sekas ir katastrofa gadījumā, un turklāt Eiropas parlamentam vajadzētu pateikt, ka eh, kodola enerģijas gadījumā mēs nevaram runāt par eh, atjaunojumiem enerģijas avotiem. Tas tik ļoti kaitē vide un cilvēkiem. Uh, Un visbeidzot, vēl viens punkts. Te ir runa arī par to, kādas subsīdijas ir paredzētas šajā jomā. Kā mēs varam subsidēt uh, enerģijas uh, veidu, uh, kas apdraud pilsoņus, bet uh, mm, netiek, mēs arī neesam atrisinājuši jautājumu par uh, kodola atkritumiem. Tātad, kā mēs varam subsidēt šādu jomu? Uh, Galu galā, ja mēs ņemam vērā vēl šos blakus aspektus, tad kodolenerģija izmaksā tik dārgi, ka tā nebūtu vietas enerģijas eh, tirgu Eiropas Savienībā. Tā nekādā gadījumā nevar konkurēt ar atjaunojumiem enerģijas avotiem. Jā, protams, te ir skaidri nošķirts nacionālās kompetences un Eiropas Savienības kompetences, bet mums ir skaidri un gaiši jāapsaka, ka atomu, ja kodolenerģija ir novecojis modelis. Paldies! And this is a very political issue, indeed. Jā, tas tik tiešām ir uh, ļoti politisks jautājums. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē? Labi. Tad mēģināšu noslēgt. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, nedaudz paturēt atvērtu uh, šo lūgumu rakstu. Nevis to uh, uz īsu laiku atvērt, bet tātad paturēt to atvērtu ilgāku laiku. Un es vēlētos nosūtīt vēstuli Čehijas iestādēm, lai vērst viņu uzmanību uz to, ka tas ir saistīts ar bažām un pieprasīt informāciju no viņu puses, ko viņi grasās darīt, un uh, panākt to, lai um, pienācīgi tiktu īstenota uh, ūdeņu uh, ietver direktīva. Un arī tas, ko jūs minējāt par uh, pilsoņiem, par pilsoņu dzīves kvalitāti. tātad norādīt, ka mēs uz to raugāmies, bet, protams, ilgtermiņā līdz 2025. gadam mēs to paturam atvērtu. Nosūtīsim vēstuli un redzēsim, kas notiks, vai piekritīsiet. Labi. Paldies priekšsēdētē. Tagad nākamais lūgumaks 956 par uh, Tihangas uh, eh, kodola reaktoru. Mēs zinām, ka tas atrodas Beļģijā. Trīs valstis ir apkopojušas spēkus uh, rīcības grupā Drailender, Rīģien, Gegen, Tihange, trīs valstu reģions pēc Tihange. Arī šajā gadījumā lūguma raksta iesniedzējs nav klāt, bet ir klāt komisija joprojām. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Komisija vēlētos uzsvērt, ka tā pilnībā saprot un rūpīgi seko pilsoņu paustajām bažām par drošību Tihangas uh, kodolreaktorā. Jo īpaši Kaņetis kungs, kas ir atbildīgs par klimatu un enerģiju, un komisijas dienesti pagājušā, nedēļ, pagājušā gadā tikās ar vairākām iesaistītajām pusēm, tā skaitā Eh, vietējās varas pārstāvjiem un parlamentu pārstāvjiem no eh, trim valstīm, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Komisijas eh, dienesti rūpīgi sekot kododrošības jautājumiem, tā izskaitā arī Tihangas kodolreaktorā, Tihangi 2. Šobrīd komisija organizē pirmo pārskatīšanu saskaņā ar pārskatīto kododrošības reaktor, eh, direktīvu eh, ir paredzēts arī attiecīgi, eh, attiecīgs darbs maijā, un Beļģijai vajadzētu tajā iesaistīties. Proti runa ir par kodolreaktoru novecošanu. Komisija cer, ka tas novedīs pie vērtīgas informācijas un rekomendācijām visā Eiropas Savienībā, taiskaitā arī Tihang 2 kodolelektrostacijai. elektrostacijai un eh, tādējādi mēs atbalstīsim operātoru centienus eh, palielināt drošību esošajās kodola elektrostacijās, tā skaitā arī tajās, kas ilgtermiņā turpinās eh, darboties. Kas attiec uz kodola drošību, komisija vēlētos uzsvērt, ka, lai arī jautājums par ilgtermiņa operācijām kodola reaktoros gūstas uz dalībvalstīm, un lai arī lielākā galvenā atbildība par uh, kodola drošību uh, gūstas uz uh, licenšu turētājiem un operatoriem. Kodola drošība un pilsoņa aizsardzība un, protams, vidas aizsardzība ir absolūtu, absolūts prioritāts komisijai. To paturot prātā, komisijas loma ir nodrošināt, ka dalībās, kuras arī turpmāk um, ražos kodola enerģiju, to dara saskaņā ar uh, jauno kodola drošības ietvaru. Šajā nolūkā komisijas eh, dienesti rūpīgi seko to, kā tiek īstenots jaunais kodoldrošības ietvars, tā skaitā pārskatītā kodoldrošības direktīva, un uh, darīs uh, visu nepieciešamo no uh, juridiskā viedokļa, lai vērstos pret dalībvalstīm, kuras nerīkojas saskaņā ar jaunajām prasībām. Un visbeidzot vēlos teikt, ka komisijas dienesti var apstiprināt, ka viss attiecīgā informācija un dokumenti, kurus pieprasīja lūgumraksta iesniedzēji par Tihangi, tihangi 2 kodola elektrostaciju, ir tikuši nosūtīti. Jaunākā informācija 2017. gada novembrī. Paldies! Liels paldies! Vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Ždanoks kundze, lūdzu. Paldies! Paldies par rekomendācijām. Es domāju, tās jāatbalsta. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Lūgunvaks tika iesniegt 2016. gadā. Mums bija nepieciešams ļoti daudz laika, lai sagādītu komisijas atbildi, un tagad mēs zinām, ka attiecīgi pasākums sākām jau tad, kad bijušais parlamenta prezidents Šulca kungs nosūtīja attiecīgās vēstules. Uh, Tāpēc es vēlētos atbalstīt rekomendācijas paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu un nosūtīt šo lūgumu rakstu uh, Kudala enerģijas aģentūrai. Paldies! Šis nav ļoti vecs lūguma raksts, bet tas ir ļoti uh, liels pēc būtības un satura. Kā jau Mēs teicām, komisija jau e, norādījusi uz to, ka pār, pārskatītā kodola drošības e, direktīva šobrīd tiek transponēta nacionālajā likumdošanā. Tas bija jāpaveic līdz 2017. gada augustam, un pārskatītā uh, standartu direktīva tiks transponēta līdz šā gada februārim. Es domāju, ka rīkosimies tieši tāpat arī šī ielūguma raksta gadījumā. Paturēsim to atvērtu, nosūtīsim vēstuli, sakot, ka mēs rūpīgi sekojam šim jautājumam un sagaidīsim atjauninātu informāciju no komisijas par to, kā veicas ar transponēšanu nacionālā likumdošanā pēc šī e, te darba semināra, ko jūs pieminējāt. Jo tas noteikti arī uh, sniegs mums papildus jaunu informāciju par jautājumu. Vai tā būtu labi? Viss piekrīt. Un nosūtīsim arī vēstuli eh, Beļģijas eh, valdībai, sakot, ka tas mūs visus satrauc. Un arī eh, šim te birojam Austrijā, kas nodarbojas ar kodola drošību. Jā, starptautiskie uh, atomenerģijas aģentūrai, bet priekšsēdētāji saka, uh, aģentūra jau ir saņēma šo informāciju, viņiem ir šī informācija. Esmu pārliecināta, ka viņi sako notiekošiem. Es domāju, ka tas ir labākais veids, kā rīkoties šajā gadījumā. Labi. Tagad atgriezīsimies pie Austrijas. Lūgumraksts 581 par Eiropas vienoto atbildības apdrošināšanu pret kodolnegadījumiem. Un arī lūgumraksts 1845 Atomstop Oberosteraiķi. Te savākts liels skaits eh, parakstu par cilvēcisko atbildību, kas iestājas kodos spēkstacijā arī gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējs ir šeit Gabriels Švaigers. Lūdzu, vārds jums uz piecām minūtēm. Gabriels Švaigers. Jā, paldies, cienījumā priekšsēdā, cienījumie deputāti, komitejas locekļi, paldies arī komisijas pārstāvjiem, dāmas un kungi. Liels paldies, ka par šo lūgumrakstu varētu tikt skatīts šajā komitejā. Tas norāda uz to, ka jūs interesē mūsu lūgumraksts un ka 2013. gadā tas, ka šis lūgumraksts tika pieņemts, Mums tolaik radās iespējas, ka mēs neko uh, jaunu no komisijas nevaram sagaidīt, taču fakts ir tāds, ka pēdējo uh, triju gadu laikā uh, ir strādāts pie um, uh, vienotās atbildības un šīs, šie nelavi, nelielie uzlabojumi tomēr ir nodrošinājusi lielāku drošību. Par to nav šaubu. Uh, šobrīd Ir pagājuši septiņi gadi pēc uh, Fukushimas katastrofas un 32 gadi pēc Černobīļas katastrofas, un par spīti visam uh, standārti joprojām nav uh, uzlabot. Uh, mēs joprojām nevaram um, skaitļos aprēķināt, cik liels, uh, lielu kaitējumu tas uh, nodara. Un gal galā uh, šie līdzekļi tiek ņemti no nacionālajiem budžetiem, no publiskajiem līdzekļiem. Uh, un uh, galā, uh, galā arī Černobīļas gadījumā uh, tas izmaksāja milzīgas summas. Tāpēc um, tiem vajadzētu būt pienācīgiem argumentiem, kas noved pie tā, ka mēs panākam lielāku atbildību un atbildības uzņemšanos. Līdz šim tas tā vēl um, nav noticis, un tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir uh, jārīkojas pilsoņu vārdā. Cilvēki redz, eh, cik eh, vienpusēji notiek eh, darbība kodolenerģijas ražošanas jomā. Un ir jāsaprot, ko lūgumraksta parakstītāji domā tādā gadījumā, ja. Uh, attiecīgi, attiecīgi netiek ņemtas vērā izmaksas um, katastrofiem negadījumu gadījumā. Ir jādomā arī par to, ka līdz šim vēl netiek ņemts vērā, cik izmaksā uh, kodola atkrituma pārvaldīšana. Gal galā visas šīs izmaksas uzņemās sabiedrība. Uh, Man, piemēram, ir jāapdrošina sava automašīna, lai es varētu ar to pārvietoties, bet kāpēc uh, atomu uh, elektrostaciju uh, operatoriem tas nav jādara, lai apdrošinātu šo risku? Eiropas pilsoņi saprot, to saprot tik viens, kuriem jūs, skaidro, kam jūs to skaidrojat uz ielas, jebkurš pilsonis to var saprot. Tāpēc mēs vēlamies panākt, lai tiktu paredzēta arī uh, politiskā atbildība. Es arī, es arī vēlos norādīt to, ka mēs esam uh, pieņ, saņēmuši tūkstošiem pārakstu, kas atbalsta mūsu iniciatīvu. Uh, šis ir ļoti nopietnas jautājums. Mēs nedrīkstam atkāpties no saviem mērķiem. Mēs eh, zinām, ka uz mums gūsts arī uh, morāls uh, tiesības un atbildība. Liels paldies par iespēju vēlreiz izteikties šajā jautājumā. Liels paldies, ka esat uh, ieradusies, ka ieradāties uh, un veicāt tik tālu ceļu, lai vēlreiz uh, eh, skaidrot šo jautājumu komisijas pārstāvju šeit. Lūdzu, uh, man ļoti žēl, ka es jūs tā nogurdinu šorīt, bet vārds jau atkal jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies lūgumraksta iesniedzēju Švaigers kundzei par uh, prezentāciju Komisija vispirms vēlētos atsaukties uz iepriekšējām debatēm petīk komitejā 2014. gadā un sniegt arī informāciju par nesenajām iniciatīvām um, kodolenerģijas jomā, kas attiec uz trešo pušu atbildību. Un es varu teikt, ka komisija saprot jūsu bažas komunikē, kas attiec uz šo jautājumu. Um, sākotnēji šis uh, komunikē bija paredzēts 2014. gadam, taču. Uh, Uh, sākotnēji komisija uzskatīja, ka ir jānodrošina kodola drošības ietvars pēc uh, Fukushimas katastrofas. Tas noveda pie ievērojama uh, grozījuma ieviešanas uh, kodola drošības uh, direktīvā un pamatdirektīvā, kā jau mēs pieminējām. Tālāk, kas attiecas uz noregulējumu, kas attiecas uz maksimālo pieļaujamo uh, um, radiācijas līmeni uh, vidē, pārtika un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to šobrīd viss notiek saskaņā ar komisijas jaunajām prioritētēm par to, kā jāīsteno šī jaunā likumdošana. Saskaņā ar 8. pantu attiecīgajā kodola līgumā dalībvalstīm ir jāizteno viss, lai Um, nodrošināt šādus te apdrošināšanas līgumus, kas sēdz risku, taču um, līdz šim mēs neesam specifiski norādējuši un precizējuši uz uh, šiem jautājumiem, jo spēkā ir starptautiskie režīmi par kodola um, drošības atbildību, lai nodrošinātu, ka ir uh, pieejama uh, līdzekļi, lai kompens, izmaksātu kompensācijas uh, upuriem kodola negadījuma gadījumā. Kapitāla tirgus uh, savienības uh, kontekstā apdrošināšanas uh, tirgus ir ticis stiprināts ar uh, sekundāro likumdošanu saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību. Un šajā ietvarā uh, gada sākumā komisijas dienesti uzsāks jaunu pētījumu par apdrošināšanu un finanšu tirgiem kodola uh, Uh, drošības atbildības jomā. Atkarībā no tā, kādi būs rezultāti, mēs varēsim izvērtēt to, cik lielā mērā ir iespējams to sektoru uh, privātu apdrošināšanu. Pēc tam, kad būs pabeigts um, izskatīt šo jautājumu, komisija um, lems par to, kā um, konkrētāk rīkoties, lai definētu minimālo um, apdrošināšanas līmeni, kāds ir jānodrošina kodola operatoram, kas ir atbildīgs par kodola drošību. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Now, members, time for your contribution and here is... Deputāti, laiks jums izteikties, Mandelkungs. Man arī ir lieliski iespēja jau tagad jūs sveikt komitejā. Jūs aizstājat Bekera kungu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu iedomāties, ka Nav ierasts, ka pirmo reizi esot komitejā ir jāizsakās un ir iespēja to darīt, tomēr šī tēma, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska. Tāpēc es to arī šodien darīšu. Vēlos pateikties Šveigeras kundzei un visiem lūgumraksta iesniedzējiem, parakstītājiem par šīs tēmas aktualizēšanu šajā komitejas sanāksmēm ir arī tāds izteiciens, kas eh, saka, ka eh, pār attiecīgo cēnu ir iespējams iegūt attiecīgo vērtību. Un eh, tas ir tieši attiecināms arī uz kodolenerģijas jautājumu, jo enerģija, ko iegūstam no kodola reaktoriem, nav salīdzināma ar riskiem, kas saistās ar šīs enerģijas ražošanu. Un līdz ar to nebūtu uh, pārmērīgi uh, prasīts mm, sagaidīt uh, apdrošināšanu, kas būtu atbilstošajiem kodolreaktoriem. Piebildīšu arī, ka es uh, tiešām nožēloju to, ka apvienotā karaliste grasās izstāties no Eiropas Savienības. Es varu iztēloties, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis, un tā ir iespēja vēlreiz izvērtēt no sākuma visus riskus, uh, kodolenerģijas jautājumos, jo apvienotā karaliste vienmēr ir stingri aizstāvējusi kodolenerģiju vienmēr. Es tiešām aicinu komiteju paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai mums visiem būtu iespēja tālāk sekot šim tik svarīgiem jautājumam. Lielas paldies! Protams, mēs ļoti augstu novērtējam to, ka jūs savā pirmajā sanāksmē izsakāties un piedalāties debatēs. Visiem tā vajadzētu rīkoties. Valīnas kundze. Paldies! Sveiciens arī jums. Jūs esat mūsu jaunais kolēģis. Varat uh, ar mums rēķināties un sadarbība jums noteikti būs svarīga. Nu, vispirms es vēlētos pateikties. Uh, Eh, lūgumrakstu iesniedzējiem par eh, uzstāšanos, un es domāju, ka šajos lūgumrakstos mēs tiešām redzam ļoti aktuālus jautājumus, kas ir Eiropas pilsūņiem aktuāli par kodola enerģiju, mēs to nevaram ignorēt. Līdz ar to komisijai arī jārauga, kā tiek īstenoti līgumi un tad arī visai informācijai ir jābūt simtprocentīgi caurskatāmai. Bet ir ne tikai jāgarantē arī uh, šī līguma īstenošana, komisija ir jāstrādā ar dalību valstīm, lai tās iesaistītos uh, kodola enerģijas samazināšanā, jo tā nav tīra enerģija, ir jāiestājas tieši un jāveicina tīro enerģiju izmantošana. Uh, arī jāsarā pie atjaunomo enerģiju avotiem, nevis tikai 35%, kā pašlaik ir paredzēts 2030. gadā, būtu lieliski, ja mēs varētu jau sasniegt arī uh, augstākus mērķus un lai tie būtu saistoši katrai dalību valstī. Lielas paldies vārds tagad Vaickungam. Paldies! Es neatkārtošu runu, kuru jau iepriekš teicu. Tikai redzu, ka mums ir eh, kopīga intereses eh, šajā lūgumrakstā, komitejas ietvaros un pat varētu runāt par vairākumu parlamentā. Un tad nu, aicinu un iesaku saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu. Labi. Ar prieku došu vārdu atkal mūsu lūgumrakstu iesniedzējai Švaigeras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlreiz jums pateicos, pateicos arī komisijas pārstāvjiem. Vēlējos tikai teikt, ka mēs ļoti rūpīgi sekosim līdzi šīm summām, nu, par kurām būs runa. Nu, mūsu lūgumrakstā mēs prasījām 400 miljārdus. Tas nav nekas no gaisa ķerts, ko mēs vienkārši tā izdomājām savā NVO, bet eh, Francijas asociācija, kas eh, tika radīta pēc Fukushimas katastrofas, eh, veica aplēses un nonāca pie šī skaitļa - 423 miljārdu zaudējumu pēc Fukushimas katastrofas. Lūk, tāda īsta revolūcija. Komisārs Otingeris uzskatīja, ka NVU, NVO prasības bija nepamatots un nereālistiskas. Es uzskatu, ka mēs esam eh, tie, kas visrealistiskāk raugāmies uz šo situāciju un ceram, ka mēs tiksim saklausīti. Lielas paldies! Tad rīkosimies šādi. Paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu, protams, un eh, tad eh, maijā ir paredzēts arī seminārs, mm, par ko, kurā būs tieši arī šāda pati tēma skatīta. Tad at, paturēsim atvērt šo lūgumu rakstu un tad vēl mm, komisija un arī mēs esam pasūtījuši pētījumu no komitejas puses par šo tēmu līdz gada beigām. Un tai būtu jābūt gatavai. Runa ir par to, cik um, ilgtspējīga un uh, ir kodolenerģija un kāda ir tās ietekme uz pārobežu situāciju. Bez tā mums vairs nebūs nepieciešams spērt tālākus soļus, tikai ir jāinformē ITRAS komiteju par to, ka lūgumraksts pastāv, informēt arī komiteju par tā saturu. Tāpat ir iespēja arī nosūtīt vēstuli Austrijas samatpersonām, lai pievērstu viņu uzmanību un parādītu to, ka mēs sekojam līdzi situācijai. Un līdz ar to mums būs ļoti garš pusdienu pārtraukums. Varat atgriezties m, mm, savos birojos pie asistentiem un uh, viesiem vēlu labu pusdienlaiku, kas izvērtīsies garāks nekā paredzēts. Atkal tiekamies pēcpusdienām.